Uh, very... Dārgie kolēģi, mums ir ļoti daudz darba šodien, ļoti piesātināta darba kārtība, tāpēc sāksim laikā, ja neiebildīsiet. Un sāksim ar darba kārtības pieņemšanu, jo iebildumu nav, tad darba kārtība ir pieņemta. Pārējām pie protokola apstiprināšanas 25. jūnija un 25. septembra sanāksmēm, ja nav iebildumu uh, protokoliem, tad tie arī ir apstiprināti. Un tagad priekšsādātāji paziņojumi par valodu profilu. Mums ir uh, tulkojums pieejams visās valodās, izņemot dāņu, horvātu un gēlu. Un tagad par koordinātoru ieteikumu atbalstīšanu. Referentu iecelšanu Daltona kungs no EKR ir iecelts par referentu par regulas priekšlikumu attiecībā uz teroristu satura izplatīšanu tiešsaistēm. Viņš aizstās Helgu Stīvensu vai komiteja var atbalstīt šos ieteikumus, tie ir atbalstīti. Un tad par deleģētiem un ieviešanas tiesību aktiem. Par ieviešanas tiesību aktiem 29. novembrī parlaments saņēma uh, tehnisko specifikāciju direktīvu par uh, ieroču marķēšanu un uh, to būtiskajām sastāvdaļām. Tā ir atbilstošā direktīva attiecībā uz ieroču kontroli. Um, pamatakts ir 17. Eh, māja direktīva, kas groza padomas direktīvu 477 EC attiecībā uz ieroču iegādi. Un par to tika paziņots visiem Libe deputātiem ar Libe vēstkopu starpniecību un iekšējais iebildumu termiņš tika noteikts, ja kāds uh, deputāts vēlas um, iebilst, tad lūdzu informējiet līdz 12. decembrim Liebe sekretariātu, un vispirms mums būs elektroniskais balsojums šodien 5.30 pēcpusdienā no nu, pussešiem līdz e, ļoti iespējams septiņiem mēs balsosim. Lūdzu, paņemiet līdzi balsošanas kartes, lai būtu jums šīs kartes e, uz šo balsošanu. Uh, Un es ceru, ka uz balsošanu būs vairāk deputātu klāt, bet paldies tiem, kas ir ieradušies un kas klausās. Vēl viens paziņojums, kolēģi. Jūs visi esat uh, ielūgti piedalīties uh, dialogā, parlamentārajā dialogā ar uh, baznīcām un reliģiskajām filozofiskajām organizācijām, kas notiks saskaņā ar 17. līguma pantu. Uh, un tas notiks uh, to organizē Mairīt Maginesa, vicepriekšsādētāja, un tas notiks 4. decembrī, tātad rīt. Reliģija un cilvēktiesības Eiropas Savienībā kopīga atbildība. Uh, tur būs klāt arī paldināt priekšsādātājs un pirmais vicepriekšsādātājs, un tātad tas ir uh, ielūgums, kuru man lūdza uzsvērt. Labi, tad tagad varam sākt skatīt darba kārtību. Trešais punkts. Eiropas Savienības pamatiesību kārtas īstenoša ES iestāžu sistēmā 5. novembrī. Dionga kungs referents prezentēja savu ziņojumu projektu. Mēs saņemam 67 grozījumus, un tagad mums būs viedokļu apmaiņa par šiem grozījumiem. Un tagad došu vārdu De Jonga kungam, kurš ir mūsu referents, lai viņš var teikt ievadvārdus. Lūdzu, De Jonga kungs. Lielas paldies, priekšsādātāji. Es varu relatīvi īsi izteikties, jo jūs eh, redzat, ka nav pārāk daudz deputātu zālē. Šis ir tiešām interesants un sarežģīts uh, ziņojums, nē, bet tā nemaz nav. 67 grozījumi tā tad ir iesniegti, kas uzlabo tekstu un uh, tos var atbalstīt, un tie grozījumi, kas vēl svītrot uh, daļu vai samazināt atzinumu aptvērumu, tos es neatbalstīšu. Un ieteikšu arī citiem tos neatbalstīt, bet balstoties uz tiem grozījumiem, kas papildina atzinumu uh, Esmu formulējis trīs kompromisu grozījumus, kurus apspriedīsim trešdien ēnu referents sanāksmē. Es nedomāju, ka um, mūsu viedokļi būtiski atšķīras to starpā, kas uh, iesniedz grozījumus par atzinumu. Vienīgais jautājums, ko man vajadzētu, manuprāt, apspriest ar ēnu referentiem un arī varbūt pacelt šeit, ir tas, ka oficiāli šis ir atzinums AFCO uh, ziņojumam par uh, hartas ieviešanu Eiropas Savienībā, tātad Eiropas Savienības iestāžu ietvarā. Un daudzi grozījumi vairāk uh, runāja par to, kā Eiropas Savienība varētu nodrošināt uh, pamatiesību ievērošanu dalību valstīs. Kompromisos esmu to visu iekļāvis, bet tas varbūt um, nedaudz saplūst, bet um, Jā, ir arī pietiekami daudz grozījumu par pašām Eiropas Unijas institūcijām, un tāpēc es domāju, mums vajadzētu labu progresu panākt un gūt arī vienprātību par šiem grozījumiem. Lielas paldies! Lielas paldies, Denis! Labi. Ir kolēģi, kas grib uh, runāt, dažādi referenti, kur ir ieradušies. Vispirms došu vārdu sociāldemokrātu. Uh, Uh, ēnu referentei Kristīnai Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji! Es sākšu ar pateicības vārdiem kolēģiem, kuri arī parakstīja manus grozījumus. Es par visiem nerunāšu, bet uzsvēršu dažus mums sociāldemokrātiem svarīgus punktus. Pirmkārt, to, ka pamatiesību harta ir jāievieš dalību valstīs, jo 51. pāns nosaka, ka uh, tā ir spēkā tikai tad, kad uh, tiek uh, īstenoti Eiropas Savienības tiesību akti, bet uh, vajadzētu piemērot pamatiesību hartu pilsoņu interesēs. Un viens grozījums ir kā pozitīvs pienākums, kas izriet no hartas. Eiropas Savienībai vajadzētu rīkoties tad, kad hartas vērtības tiek apdraudētas. Referents De Jonga kungs arī iesniedz 38. interesantu grozījumu, kur ir runa par mehānismu, lai varētu sekot šo tiesību ievērošanu Eiropas Savienībā un iestādēs, un es ar interesi strādāšu pie šī jautājuma. Vispēcot, es iesniedzu grozījumu par Polijas brēsprecedenta lēmumu, kas iebilda pret uh, pamatiesību hārtas īstenošanu, kas ir noteikta padomu secinājumos, un es redzu, ka es vienīgā par to runāju, bet man šķiet svarīgi atgādināt politisko kontekstu, kāds šobrīd ir, kas ir diezgan sarežģīts. Diemžēl, eh, jā, tātad eh, šie te grozījumi, kas ir eh, iesniegti no zaļo puses, arī man šķiet pozitīvi tos atbalstu, un es ar prieku rīt no rīta kon, diskutēšu ar pārējiem ēnu referentiem un ar referentu kungu par šiem grozījumiem. Lielas paldies, Kristīna! EKR uh, gru, uh, grupas ēnu referents ir Jureka kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Grozījumi, kurus mēs iesniedzām, pievēršas divām jomām. Pirmkārt, subsidiaritātes princips. Mums ir uh, jāpieturas pie tām kompetencēm un to sadalījumu, kas ir uh, Eiropas Savienībai. Tas ir tāds vispārējais jautājums, bet ir arī e, šeit konkrētāk jautājumi, un es ceru, ka tas tiks iekļauts kompromisā un e, galīgajā ziņojuma tekstā. Un tas ir arī kaut kas tāds, kas ir e, pieņēmts kā Eiropas parlamenta lēmums. Tātad, par ko es runāju? Par tiesībām vecākiem kontaktēties ar saviem bērniem. Mēs e, zinām šo bēdīgi slaveno jūgendamt lietu Vācijā, bet mums ir arī citi jautājumi. 24. hartas pants. Tātad es ceru, ka e, grozījumi, kur ir runa par e, vecāku tiesībām uzturēt kontaktus ar saviem bērniem, ka šie grozījumi būs pieņemam referentam un tiks iekļauti kompromisa grozījumos. Un tas ir tas virziens, kurā mēs gribētu iet. Paldies! Tagad zaļo ēnu referents. Lūdzu, paldies! Paldies, priekšsādātāji! Es ar prieku konstatēju, ka kolēģis De Jongs uh, pozitīvi vērtē uh, to, ka tomēr daži kolēģi ir ieradušies uz viņa ziņojumu izskatīšanu. Paldies par to, ka viņš pozitīvi to novērtē. Priekšsēdētāji, es atbalstu ziņojuma projektu, kur sastādīs referents. Tas daļai atspoguļo mūsu kā grupas bažas. Šodien mēs saņēmām uh, referenta kompromisus un uh, tos izskatot, izskatās, ka viens izšķirīgi svarīgs punkts ir izskatīts, ir um, hartas piemērošanas aptvērums. Tas, ka harta attiecas tikai uz Eiropas Savienības dalību valstīm, kad tās ievieš Eiropas Savienības likumdošanu, uh, tas ir 51. hartas pāns, tas uh, tiek uzskatīts par nepietiekamu un neapmierinošu daudziem pilsoņiem un arī mums. Šī situācija var radīt tikai uh, plašāku attālināšanos no Eiropas Savienības, un tieši tāpēc dažādās Eiropas institūcijas tām vajadzētu apsvērt uh, paplašināt uh, hartas piemērošanas jomu, kas uh, ir ļoti svarīgs punkts. Esmu pārliecināts, ka kopā ar citiem ēnu referentiem mums izdosies panākt ļoti labu atzinumu. Lielas paldies! Lielas paldies, eh, Terkārbaras kungs, vai vēl kāds eh, grib eh, izteikties? Nē. Paldies, Denis, par paveikto darbu. Es patiesībā arī um, sekoju šim atzinumam. Es uzklausīju arī um, pirmo diskusiju, un uh, tā kā tas ir atzinums uh, AFCO un diezgan tehnisks uh, jautājums, uh, bet. Uh, mēs redzam, ka ir tomēr 67 grozījumi, tātad tas ir interesants temats. Un eh, izskatās, ka par visu var iesniegt grozījumus. Kā jau Kristīna teica, šis atzinums ir izvērties diezgan interesants. Balsojums ir paredzēts janvārī. Vai jūs vēlties kaut ko teikt noslēgumā vēl? Jā, gribēju tikai pateikt. Uh, ka Kristīnai ir taisnība, sakot, ka ēnu referents sanāksme ir nevis trešdien, bet rīt. Bet ēnu referents to zina. Ar prieku gaidu šo sanāksmi. Labi, paldies! Un šī ir vienkārši ļoti liela zāle, tāpēc izskatās, ka nav daudz deputātu. Jan ēkā mūsu izskatās vairāk, tātad netiesājiet sevi pārāk bargi. Tagad piektais punkts, kas ir. Uh, līguma nosacījumu ieviešana par ciešāku sadarbību. Un uh, ir klāta AFCO komitejas uh, kolēģi, tātad ir kolēģi no AFCO komitejas, kas grib izte, izveidot ziņojumu, lai uh, konstatētu, kādus secinājums var izdarīt no šī jaunā mehānisma. Mūsu komitejas sniegs atzinumu par šo jautājumu, jo tā ir uh, um, mūsu ekskluzīvā kompetence par uh, Eiropas prokuratūru, kuras izveidošana izriet no konkrētiem uh, līguma par Eiropas Savienības darbību pantiem, proti 86. panta. Uh, mūsu referents ir klāt. Uh, Šetauska kungs, lūdzu, jums vārds. Uh, Paldies, arī man ir prieks, ka mūsu priekšsādātājs ir klāt ātri īsi um, prezentēšu savu ziņojumu un pāriešu uz čehu valodu, lai to darītu. Ku, uh, es gribētu pateikties visiem ēnu referentiem par to, ka viņi jau nosūtīja man savas pirmās piezīmes pagājuši otrdien. Uh, Mēs uh, izstrādājām galīgo teksta projektu un nosūtījām to visiem kolēģiem. Galvenais mērķis ir eh, efektīvāk veidot eh, pastiprināto sadarbību, šo ciešāko sadarbību starp visām dalību valstīm. Un šobrīd ir ehm, tikai dažas iniciatīvas, kas tiek īstenotas balstoties uz ciešāku sadarbību Un uh, mēs uzdevām jautājumu, kāpēc tas tā ir, kāpēc dalību valstīm uh, nevajadzētu sadarboties, varbūt tomēr vajadzētu sadarboties uh, arī citās jomās šādā vairāku pakāpju Eiropā. Ciešākā sadarbība nedarbojas pienācīgi labi, un es centos šajā tekstā uh, izteikt ieteikumus par to, kā varētu stiprināt Eiropas prokuratūru un stiprināt arī sadarbību. Aicinu arī tās dalībvalstis, kuras vēl nav pieslēgušās uh, to darīt, uh, iesaistīties šajā sadarbībā līdz 7. 7. decembrim. Vieniem būtu jāiesniedz grozījumi uh, un ēnu referentu sanāksme ir paredzēta nākamnedēļ Strasbūrā. Paldies par uzmanību! Paldies, Tomas! Raugos, vai kāds nevēlas tomēr izteikties? Nē. Labi. Tad uh, grozījuma iesniegšanas termiņš ir 7. decembris vienos dienā. Paldies par prezentāciju, Tomas! par paveikto darbu pie šī atzinuma. Mēs tiešām to novērtējam. So, Kolēģi, mēs ļoti ātri strādājam. Izskatījām ļoti ātri pirmos divus punktus, tagad sestais punkts, bet uh, es esmu referents patiesībā par šo tēmatu, bet uh, es vienkārši domāju, vai tagad to skatīt So, um... Tātad, kolēģi, es vienkārši turpināšu skatīt darba kārtību, jo mums ir tik daudz balsojumu. Turpināšu strādāt, ir pusčetri, nē, nav vēl pusčetri. Es zinu, ka vēl ir uh, kolēģi, kas uh, uh, grib pieturēties pie šī te uh, laika sadalījuma, kāds tas ir paredzēts Šo punktu bija paredzēts skatīt 3.30. Ja kolēģi neiebilst, mēs varētu paņemt 5 minūšu pārtraukumu. Ja jūs neiebilstat, es vienkārši strādāju nedaudz par ātru. Tas nozīmē, ka kolēģi, kas vēl ir ceļā, jo īpaši transporta dēļ varbūt kavējas un grib izteikties par šiem punktiem, uh, Mm, tad viņiem vajadzētu dot laiku to darīt. Paldies par jūsu izpratni un pacietību. We'll, we'll Mēs tātad atskāsim, atsāksim darbu pēc apmēram piecām minūtēm. Paldies! Um, Kolēģi, paldies par pacietību. Atsāksim sanāksmi. Pirmdienas vienmēr ir sarežģītas dienas. Uh, deputāti ir ceļā un um, bieži vien ir problēmas, lai ierastos. Tad tagad varam sākt skatīt sesto darba kārtības punktu. Tā ir rezolūcija Un arī būs komisijas prezentācija. Nē, nebūs prezentācija tomēr. Jautājums ir Āfrikāņu izcelsmes cilvēku pamatiesības Eiropā, un mūsu komiteja, kā visi zina, ir atbildīga par pamatiesību aizsardzību. Mums ir kompetence arī pasākumos attiecībā uz diskriminācijas apkarošanu. Uh, balstoties uz dzīmumu vai darba vietā un uh, darba tirgū. Un līdz šim uh, mēs uh, neesam mm, konkrēti runājuši pietiekami un neesam pievērsuši uzmanību Āfrikas izcelsmes cilvēkiem Eiropā, un jo īpaši rasismam un diskriminācijai šajā kontekstā, ar ko saskaras cilvēki, ar, kas ir afrikāņu izcelsmes cilvēki. Gribu pateikties eh, Cecīlai Kjangai par eh, to, ka viņa man iedvesmoja šajā darbā. Un pat, ja tuvojas sasaukums noslēgumam, šis eh, darbs nāk īstajā laikā. Un tāpēc man ir prieks, ka beidzot varam ķerties klāt šim jautājumam. Rezolūcijas projekts, ko esam sagatavojuši, atsaucas uz pētījumiem, piemēram, uh, pamatiesība aģentūras pētījumiem bija viens pētījums, kurš tika uzsākts pagājušu nedēļu par šo jautājumu. Tas uh, norāda uz šo fenomenu, identificē rasismu un diskrimināciju un aicina dažādus pasākums īstenot, lai pret to cīnītos. Tur arī tiek aita, aicināts oficiāli atzīt uh, to cilvēku vēsturi, kur ir cēlušies no Āfrikas, un uh, tas aicina arī um, veicināt plašāku politisko iesaisti to cilvēku vidū, kas ir uh, Āfrikas izcēlesmes. Vienkārši paraugoties uz Eiropas parlamentu un arī citām institūcijām, uh, mēs redzam, ka tas ir tiešām nepieciešams, lai panāktu lielāku iesaisti. Uh, politiski, šie cilvēki nav plaši pārstāvēti, un vispār eh, arī institūcijās viņi nav pārstāvēti. Tas vispārīgi attiecas uz eh, cilvēkiem, kas ir citas rases, un jo īpaši attiecas uz Āfrikas izcelsmes eh, cilvēkiem. Šīs rezolūcijas projekts to izskata un runā arī par citiem būtiskiem pamatiesību jautājumiem, kas ir saistīti ar um, to, kā tad ir ar eiropiešiem, kas ir Āfrikas izcēlesmes. Rezolūcijas projektu ar rakstisko procedūru 21. novembrī ap, apstiprināja koordinātori, un rezolūcijas projekts um, tiks uh, izmantots par pamatu, lai diskutētu mutisko jautājumu, kuru arī pagājušajā daļā atbalstīja Liba koordinātori. Tas viss tiks iesniegts priekšsādātāju konferencei, lai to iekļautu janvāra pirmajā plenārsēdē un tur būs paredzēts arī debats saskaņā ar 128. reglamentu pāntu. Man pat ir liels prieks, ka šis jautājums ir iekļauts darba kārtībā, un man ir liels prieks, ka mēs konkrēti pieminam šo uh, diskriminācijas veidu īpašajos sarežģītajos apstākļos. Ar šo ievadu uh, vēlos uh, vispirms uh, lūgt ēnu referentus izteikties par šo rezolūcijas projektu, uh, un varbūt, ka kāds vēl grib izteikties par to. Mūsu ETP koordinators vēl nav ieradies, tāpēc Kjangas kundze no sociāldemokrātiem, kas ir koordinatori, lūkšu izteikties. Lūdzu. Grazie, Klauda. E, paldies, Klauda. Un paldies arī tev jau vispirmām kārtām kā priekšsēdētājam uh, šajā komitejā par to, uh, ka uh, tu seko šim darbam ne tikai Lībe komitejas ietvaros, bet paldies arī par tavu ikdienas darbu, lai panāktu tādu Eiropu, kurā nevalda bailes Paldies arī visām politiskajām grupām, kas eh, devušas ieguldījumu šī teksta izstrādē un kas eh, Eiropas institūcija līmenī vēlas panākt eh, šī te rasisma atzīšanu pret cilvēkiem, kas ir Afrikas izcēlesmes. Tas ir tāds rasisma veids, kas aizvien vairāk izpratās, izplatās Eiropā un dažādos veidos, to mēs konstatējam Tā ir diskriminācija, tas ir naids pret šiem cilvēkiem, kas ir sastopams. Un e, var šeit runāt arī par tādām slēptām, struktūrētā rasisma uh, formām. Vairākās Eiropas valstīs esam arī redzējuši, kādi ir bijuši uzbrukumi pret uh, afrikāņu ieceļotāju pēctečiem, bet arī pret eh, cilvēkiem, kas ir eh, tumšas ādas krāsas. Kaut vai mačerāta notikuma pirms vairākiem eh, mēnešiem, kad kāds uz ielas kliedza, es gribu nogalināt pēc iespējas vairāk melnādaino, toreiz seši cilvēki tika uh, nogalināti un bija ievainotie, un ir bijuši arī citi atgadījumi, piemēram, pagājuši nedēļu. Mēs redzējām, ka tika prezentēts pamatiesība aģentūras, jeb FRA ziņojums, kas ziņo par uh, diskrimināciju pret Āfrikas izcelsmes cilvēkiem. Šeit tiek skaidri parādīts, ka šis fenomens tiešām pastāv, uh, un tiek arī ieteikti pasākumi, kā pret to varētu cīnīties. Es apmeklēju vairākas dalībvalstis, tā skaitā Franciju un Lielbritāniju, kur daudzās kopienās uh, ir uh, skaidra apziņa, ka ir jāiesaistās ekonomiskajā, politiskajā dzīvē un jāiesteno arī pretpasākumu cīnoties pret šo rasismu. Uh, Mums ir jākonstatē, ka Eiropas seja mainās. Tā ir realitāte, no kuras mūsu uh, sabiedrībā ir uh, jāgūst jauns spēks, um, ir jāatpazīst, jāatzīst mūsu uh, multikulturālisms, jāveido līdztiesīga, cieņpilna sabiedrība, nepieļaujot uh, rasu naidu. Uh, Mēs cīnāmies par līdztiesību un um, mēs uzskatām, ka ir vajadzīgi um, instrumenti, lai aizsargātu mūsu multikulturālo sabiedrību. Paldies! Runājot par uh, diskrimināciju pret uh, Āfrikas uh, un Karību jūras reģionu izcelsmes cilvēkiem, um, tieslietu sistēmā un policijas uh, sistēmā Tas arī tika minēts ziņojumā, un arī jūs pieminējāt vairākus jautājumus, kas ir svarīgi. Kas vēl grib izteikties? Lūdzu, nākamā kolēģe. Paldies. Un liels paldies par šo prezentāciju. Un uh, arī Kjangis kundzei uh, par iniciatīvu. Un, uh, jāsaka, ka šī ir galvenā iniciatīva, kas skar Afriku. Uh, šo cilvēku spēcināšanu, īpaši tad cilvēku, kas dzīvo Eiropā, ir ārkārtīgi svarīgs uzdevums. Ļoti svarīgi panākt to, ka tiem, kas dzīvo šeit, uh, uzkrājas šīs zināšanas, un uh, tad um, uh, cilvēkiem, kam ir šī saikne ar Eiropu un kam ir iespēja atceļot no Āfrikas uz Eiropu, būtu tāds uh, balsts, kur gūt informāciju, zināšanas un tam līdzīgi. Un Eiropai, protams, uh, ir jāoperē ar paraugpraksēm, jāpiesaista eksperti, vairāk cilvēku, kas pārstāv um, vairāk rietumu Eiropu valstu Un es um, ar nožēlu konstatēju, ka daudzās Rietumēropas valstīs, uh, kur šis jautājums būtu ļoti aktuāls, uh, vispār nenotiek deputātu sūtīšana. Mm. Nenotiek arī viņu informēšana par šiem problēmām. Gan afrikāņu izcelsmes cilvēkiem ir daudz dažādu problēmu, gan trūcīgums, gan arī izglītības trūkums, un tas viss ir jāapkaro, jāizveido tāda spēcīga afrikāņu kopiena Eiropā. Un šādi mēs panāksim daudz labākus darījumus cilvēkiem, kas joprojām atrodas Afrikā un ieguvēji būs visi, ne tikai Eiropas Savienība, bet arī Āfrikas valstīs. Un tas būtu daudz efektīvāk nekā runāt par migrāciju tā, kā mēs to darām. Šis ziņojums vairāk fokusējas uz uh, nākotnes risinājumiem un uh, ļoti labi mm, risināt šo problēmu no iekšpuses, nevis no ārpuses. Paldies Līvijai! Pārējie. Uh, Anna referenti, Lūija Mišela, Anna Marijā, Georgs. Nu, bet es zinu, ka viņi ļoti ieinteresēti šīs rezolūcijas pieņemšanā, bet tā kā pirmdiena ir smaga diena. Es jau gribēju teikt, ka neviens cits nepieskaras, bet Birgita, lūdzu. Paldies priekšsēdētājiem! Ja pavisam īsi. Cecīla Kjenge tiešām ļoti ilgi strādā pie šī temata. Un es domāju, ka mums pašiem jāmaina savs skats. Mums ir nedomāju, ka visi, kas ierodas pie mums no Āfrikas, eh, pieprasa palīdzību no mums nu, vismaz eh, varbūt eh, kādā brīdī, eh, dzīves posmā, bet ne jau visu laiku. Un pagaidām mēs vienkārši neskatāmies uz šiem cilvēkiem kā uz cilvēkiem bieži, bet viņus automātiski diskriminējam ādas krāsas dēļ, izcelsmes dēļ. Tas nav pareizi. Un cits jautājums ir par attīstību izcelsmes valstīs. Palīdzēt jau var, bet um, attīstība Āfrikā būtu labāka, ja politiku ar Āfriku mēs neveidotu visu pirms vai tikai un vienīgi izējot no tā, kas labs uh, ir mums pašiem. Būtu labi ļaut Mm, afrikāņiem pašiem lemt par to, kādus sektorus attīstīt. Nevis uh, pārpirkt uh, mm, izēvielas par lētu naudu un nepiekrist nekam citam. Lūk, nu ka mēs um, šeit te jāmaina mūsu pašu nostāja, citādi mēs netiksim pāri šai diskriminēšanas problēmai. Paldies! ko es gribēju uzsvert eh, par šo rezolūciju, runa ir par Eiropu, nevis par Afriku. Runa ir par afrikāņiem, afrikāņu izcelsmes cilvēkiem, kas dzīvo Eiropā, mums blakus. Mums jāsaprot, ka ikdienā viņam jācieš eh, gandrīz visu laiku no tādas diskriminācijas. Un pirms uh, pāris gadiem atceros, ka vairāk afrikāņi bija parlamentā nekā tagad, tā kā situācija pat pasliktinās. Tas pats atspoguļojas darba tirgu un, teiksim, ties, tieslietu jomā, policijas iestāžu jomā. Nekas neuzlabojas. Mm, to var piesaistīt arī populisma vilnim. Tā kā man prieks par šo rezolūciju. Mm, tiešām gribēju rast labu risinājumu tam, kas notiek. Vēlos pateikties sekretariātam. Daži teiktu, ka tas ir delikāts jautājums, bet es teiktu, ka tā ir tāda ļoti um, parasta lieta, par ko jādomā un jārūpējas. Un paldies kolēģei Cecīlijai. Es jau izstāstīju par laika grafiku, bet atgādināšu. 10. decembrī balsosim uh, um, komitejā un 1. janvārī notiks diskusija un balsojums plenārsēdē. Un es ceru, ka šī diskusija būs tāda dzīvāka nekā šodien. Bet tomēr paldies visiem, īpaši tiem, kas man palīdzēja šīs rezolūcijas tapšanā. Nu, šķiet, tagad mēs ļoti labi iekļaujamies laikā. Septītais punkts - Libe komitejas darba brauciens uz Poliju, uz Varšavu no 19. līdz 21. septembrim, ko es pats vadīju. Varbūt pastāstīšu par tehniskām lietām un uh, tad īsi arī sniegšu prezentāciju. Pirms dot vārdu komisijai. Tiesiskuma misija uz Varšavu Es minēšu vārdus. Es pats vadīju delegāciju. Tad no zaļiem bija ar Sargentīnī kundze, Tomaševska kungs, Engela kungs, Bēja kungs, Spinelli kundze un Beržerona kundze. Braucienu ziņojumu finalizējam kopā delegācijas um, locekļiem, politiskajām grupām Turklāt um, mūsu partneriem, sarunu partneriem Varšavā bija iespēja komentēt um, teksta versiju. Daži komentārus veica, citi nē. Un polijas iestādēm bija nedēļa laika. Svarīgi to tomēr pieminēt. Polijas vēstnieks um, atbildēja ar specifiskiem komentāriem un viņa vēstuli novietosim arī pielikumā šim ziņojumam. Tad pastāstīšu par eh, mūsu mērķiem, sanāksmēm un galveniem secinājumiem. Par mērķiem. Um, Mērķis bija saprast, um, kā tiek veikta uh, tieslietu iestāžu sistēma saskaņā ar septīto līguma pantu. Mēs tikāmies ar uh, valdības pārstāvjiem, senāta pārstāvjiem, politisko partiju pārstāvjiem, tradicionālajām iestādēm, EOC, ODAHA, uh, juridiskiem žurnālistiem un pilsonisko sabiedrību. Lielas paldies visiem partneriem. Dažiem no viņiem tikāmies vēlreiz pagājušo nedēļu. Nu, paldies viņām par komentāriem. Parlamenta rezolūcija darīja visu, lai tiktos um, ar um, pēc iespējas vairāk um, partiju pārstāvjām parlamentā, un nu, dažas sanāksmes gan tika atceltas, bet mēs tikāmies gan ar prezidentu Dūdu, ministru prezidentu, tieslietu ministru, tad arī um, tiesību un, un taisnības partijas um, vadītāju. Uh, Ministra prezidents gan īslaicīgi atteica piedalīšanos šajā pasākumā. No šiem augstāvošiem valdības pārstāvjiem netika saņemti komentāri. Mm, bet mēs uzklausījām ļoti daudz par to, kā notiek reforma. Un es atgādinu, ka pirms polijas pievienošanās polijā tiesneši bija ne tikai poļu tiesneši, bet arī Eiropas tiesneši. Uh, lai viņi būtu neatkarīgi un um, pilnīgi uh, tādi bezparteiski. Mm, bet, nu, izņemot um, EKR un uh, ENF kolēģus uh, mūsu delegācijā, uh, visi pārējie um, piedalījās visās sanāksmēs redzēja, kas notiek ar eh, parastajām tiesām, ar eh, augstāko tiesu, ar eh, konstitucionālo tiesu. Visas tiesas piedzīvo tādu sistemātisku apdraudējumu savam tiesiskumam. Tad mm, runa bija par to, kā darbojas konstitucionālais tribunāls Mēs papētījām jaunu likumu projektu. Šim konstitucionālajam tribunālam un um, turpmākai tiesu darbībai. Un, uh, mēs paskatījāmies uz uh, uzbrukumiem tiesnešiem. sagatavojam dažus jautājumus kopienu tiesai. par situāciju polijām. Tieslietu ministrs um, Polijā diemžēl nepieturas pie varu nodalījuma un ietekmē arī to, kā darbojas prokuratūra. Tā kā tur lietas ir noteikti jāuzlabo. Tad mēs paskatījāmies uz augstākās tiesas uh, pension, uh, tiesnešu pensionēšanos. Ir iespēja viņam pensionēties uh, nenostrādājot pilni, pilnu termiņu sešus gadus, kas viņam paredzēts. Un um, īstenībā tāda interese būtu 27 no 72 tiesnešiem. Tad um, Mm, runājot par augstāko tiesu un parasto tiesu. Mēs paskatījāmies, kā notiek viņu pensionēšanās, nodrošinot tiesisko paļāvību. Papētījām, kā tiek pasludināti spriedumi, kā tiek uzraudzīti augstākās tiesas darbi. kādos apstākļos operē mediji, kāda piekļuve ir uh, valdību parlamentu avotiem. Nu, mediju brīvība Polijā ir relatīva, bet uh, mediju ainava ļoti polarizēta. Tad brīvība ir, bet apstākļi nav pārāk labi. NVO nu, slikti apstākļi darbam, no finansējuma, konkursa apstākļi nav skaidri, daudz administratīvā sloga, nav konsultāciju, bet principā pilsoniskai sabiedrībai iet labi. Sieviešu problēmas, īpaši dažos reģionos, bieži saistās ar reproduktīvās veselības tiesībām, kontracepciju un piekļuvī kontracepcijai īpaši sievietēm lauku reģionos tas ir sarežģīti, neskatoties uz Venēcijas komisijas ieteikumiem. Tātad izņemot EKR kolēģi Tamačevski un ENF kolēģi Beju, visu delegāciju rūp tiesiskuma situācija Polijām. Bet gan varu nodalījuma princips, gan uh, leģitimitāte, tiesiskā paļāvība, izpilda vāra, tiesu vāra, tiesu uzraudzība, tiesu darbošanās režīms. Vārds sakot, var secināt, ka pagaidām vērojami nopietni pārkāpumi visās šajās jomās polijā. Kā es teicu, pielikumā būs vēstule no vēstnieka kunga, kuram bija ļoti vērtīgi komentāri, un uh, tagad jautāšu jums, vai jums ir ko teikt. Domāju, viens, divi kolēģi te vēl ir. Sargentīnī kundze, kas bija delegācijā, varbūt jūs kaut ko teiksiet. Paldies! Jā, man bija ļoti patīkami būt šajā delegācijā. Un tā bija nedēļa nu, tieši pēc balsojuma par Ungārijas ziņojumu. Un es pamanīju tādu kā tendenci, lai labi padarītu darbu pie 7. panta procedūras, jūs dodaties uz valsti, jūs runājat cilvēkiem uz vietas, ar politiķiem, juristiem, žurnālistiem, pilsonisko sabiedrību. Varbūt tāda kā anekdota, bet um, kādu dienu no rīta mēs apmeklējām šo juridisko institūtu kas tātad pieņem darbā un atlaiž tiesnešus. un kur darbojas arī parlamenta kolēģi. Un pēc tam mēs apmeklējam senātu. Un senāta kolēģis teica, mm, jauki jūs atkal redzēt, bet es, mēs jau tikāmies no rīta. Es jau arī tur esmu valdē. Lūk, tā bija tāda nodrīga ilustrācija problēma, ar ko saskaramies. Un runājot par uh, secinājumiem, mēs aplūkojam demokrātiskumu, pamatiesības un tiesiskumu no vienas puses un tā tādu 7. panta ievērošanu šaurākā kontekstā. Mēs runājam arī žurnālistiem. Tas ir ļoti svarīgi. Varētu to visu noreducēt uz tādu ļoti juridisku kontekstu un novelt atbildību uz citiem, bet Man prieks, ka tagad um, augstākajā tiesā ir citi noteikumi par pensionēšanos tiesnešiem. Bet uh, varbūt padome arī kaut ko iemācīsies no tā visa. Jo, lūk, arī cita iestāde var uzņemties iniciatīvu, un uh, tas uh, noņems atbildību no mums. Un tad varbūt padomēji būtu tāda loģiskāk to visu saprast. Jo, lūk, komisija tomēr ir um, līgumu sargs, var kaut ko inicijēt, un tad kaut kas var notikt. Un man šķiet, ka tā visi kļūstam gudrāk rezultātām. Nu, paldies vēlreiz priekšsēdētāji par šo braucienu uz Poliju. Un es ceru, ka parlaments tam arī iemūžinās šo darba procedūru, lai tas kļūtu par tādu rutīnu. Un lai dalība valstis to neuzskata par tādu īpašu aizvainojumu vai kaunināšanu. Paldies! Nē, nē, nu tiešām nu, nu, poļu kolēģiem nevajadzēja laisties lapās. Nu, nu, tiešām nekas personīgi aizskārošs nenotika šī, šī brauciena laika. Bet es tiešām nezinu, kas notiek šo, šo pirmdienu. Tagad eh, pāris formalitātes. Es paldies, Judīte, par eh, jūsu teikto. Protams, ka šis ir eh, ļoti delikāts un arī sarežģīts brauciens. Tiesiskuma jautājumi vienmēr ir sarežģīti. Liels paldies Lībijas sekretariātam un visiem kolēģiem no politiskajām grupām, kas piedalījās. Liels paldies visiem, kas gatavoja šo ziņojumu. Šo ziņojumu apsprieda visas politiskās grupas, izņemot EKR un NF grupas. Ja nekādi iebildumi netiks izteikti, tad uh, šis ziņojums varēs eh, turpināt savu ceļu komitejā. Un tātad tas būs parlamenta delegācijas ziņojums par tālākajiem procesuālajiem soļiem. Lībija, vai jūs vēlējāties kaut ko komentēt? Man būtu tikai viens punkts par procedūru. Vēlējos norādīt, ka, manuprāt, būtu svarīgi, lai visi tiktu uzklausīti runājot par šādiem ziņojumiem. Kā jūs norādījāt, tad eh, vismaz 7. Eh, pāntā procedūrai vajadzētu sekot līdzi dalībvalstī. Vajadzētu iesaistīt eh, visus mm, no NVO, tātad no visām, no visiem NVO spektriem. Varbūt šajā gadījumā to nevar izdarīt, bet eh, nākotnē Libēji vajadzētu nodrošināt, lai tik svarīgos punktos tiek uzklausīts visu viedoklis. Mm, tas ir septītais pāns, un um, referenti vēlreiz tiks uzklausīti. Tad, kad tas pats notika Ungārijas gadījumā, es domāju, ka būtu bijis svarīgi, lai kolēģi no Lībes, kas ir iesaistīti šajos jautājumos, arī tiktu uzklausīti. Tātad šeit tiks iesaistīti premjeri un arī ministri, kas par to apspriedīsies padomā, un esmu arī vērsusies pie Tajānī, jo domāju, ka mums Libē vajadzētu kādu deleģēt, kas parādītu, ka mēs esam profesionāli un varam izskaidrot šo situāciju. Jo īpaši, ja Libē ir šāds grupas kolēģis un kas var palīdzēt padomē izskaidrot situāciju. Es vienkārši gribēju to komentēt, ņemot vērā to, kas notika Ungārijas uzklausīšanā padomē. Jūsu pirmais punkts par NVO pārstāvību Visas mūsu delegācijas iegūda ārkārtīgi lielu darbu šo ziņojumu sastādīšanā. Šajā gadījumā mēs ļoti intensīvi strādājām pie tā, lai identificētu dalībniekus, tā skaitā arī NVO. Pēc tam šo ziņojumu mēs nosūtījām arī NVO komentēšanai. Šo ziņojumu īsnībā redzēja daudzas iesaistītās puses. Viņi izteica savus komentārus, mēs pēc tam izdarījām grozījumus, un visas politiskās grupas arī varēja piedalīties. Kaut arī šodien pārstāvju nav daudz, visas politiskās grupas ir iepazinušās ar šo ziņojumu. Dažādu iemeslu dēļ kolēģi šodien nav varējuši piedalīties sanāksmē. Runājot par procedūru, komisija uzsāka šo polijas uh, pārkāpumu procedūru, un mūsu loma ir ierobežota, mums ir tikai piekrišanas procedūra paredzēta, bet mēs, protams, darām visu, kas ir mūsu spēkos. Bija delegācija, mēs gatavojam šo ziņojumu un mēģinām panākt visu, ko varam. Tā skaitā šodien mēs arī prezentējam ziņojumu, un turpināsim strādāt šādā veidā. Paldies! Vai vēl kāds vēlas piedalīties? Nē. Tad eh, uzskatīsim, ka tas ir pieņemts, izņemot eh, šīs divas grupas, kas neatbalstīja ziņojumu. So, colleagues, I think we are going to... Kolēģi, mums ir jāpārtrauc sanāksme līdz 16.30, kad mēs varēsim skatīt nākamo punktu par vīzu informācijas sistēmu, jo referents vēl nav klāt. Pārtraukums līdz 16.30. Okay, of... Kolēģi, tagad mēs skatīsim grozījumus par priekšlikumu vīzu informācijas sistēmas ziņojumā. Koelģa kungs tika nozīmēts par referentu, un viņa ziņojuma projekts tika prezentēts 5. novembrī. Esam saņēmuši 483 grozījumus. Tie tika iesniegti līdz 13. novembra termiņam. Un referents un ēnu referenti ir panākuši vienošanos par kompromisa grozījumiem. Ir bijušas četras tikšanās. Lielas paldies viņiem par to, ka viņi tik ātri ir pavirzījušies uz priekšu. Došu vārdu tagad kolēģu kungām, kurš ir referents, un pēc tam izteiksies ānu referenti. Thank you, Chair. Um... Paldies, priekšādātāji. Kā mēs zinām, tika iesniegti gandrīz 500 grozījumi, tie nāca no visām politiskajām grupām par sanāksmēm. Trīs sanāksmes notika komisijas klātbūtnē, četras notika starp ēnu referentiem, un mums ir ieplānotas vēl piecas sanāksmes līdz gada beigām. Es mēģināšu panākt, lai visi piekrīt šim ziņojumam. Vēlos, lai kompromisi aptvērtu gandrīz visus grozījumus. Dažas līnijas jau ir gan skaidras. Lielākā daļa no grupām piekrīt tam, ka šāda sistēma pastāv. Un visos jautājumos, kas saistās ar eh, savietojamību, parlamentam jau ir savs atzinums. Ja runa par tiesību aizsardzību, lielākā daļa no grupām piekrīt piekrīt eh, principam nodrošināt piekļuvi. Par saglabāšanas periodiem lielākā daļa grupu piekrīt jau spēkā esošiem tekstam. Lielākā daļa grupu arī piekrīta datu aizsardzības ietveram. Tomēr ir skaidri jānorāda, ka šī priekšlikuma mēķis ir aizsargāt Schengen 2. Ilgtermiņa vīzu turētāji, tāpat kā īstermiņa vīzu turētāji, gūsta labumu no brīvas pārvietošanās, un viņi var brīvi ceļot Schengenas zonā. Tas nozīmē, ka mums ir jāiekļauj ilgtermiņa vīzas un uh, uzturēšanās atļaujas vīz sistēmā. Tas ir tikai dabisks solis. Tieši tāpēc es uzskatu, ka vienošanās uh, tiks panākta drīz. Mēs eh, ceram, ka mēs eh, spēsim apkopot lielāko daļu no politiskajām grupām un varēsim sākt sarunas jau nākamā gada sākumā Rumānijas prezidentūrā. Paldies! Lielas paldies, Kārlos! Tagad ēnu referenti. Vēlas izteikties eh, tikai viena referente, un tām arī Kristīna Veržijā goja grupas vārdā. Paldies, priekšsēdētāji! Man ir patiešām prieks strādāt ar Koeļu kungu pat tad, ja mums ir tādas pamatīgas viedokļa atšķirības. Es esmu tā, kas ir iesniegusi ļoti lielu grozījumu daudz, man liekas, vienu ceturteļu no grozījumiem, bet, kā jau es teicu, ēnu referentu sanāksmē, daži no šiem grozījumiem ir principiāli, tāpēc, ka mēs esam pret to, ka uh, bez eh, nekādiem ierobežojumiem un eh, tā ļoti vispārīgi tiek paplašināta visas sistēmas izmantošana. Esmu veikusi dažādus pētījumus un es vēlos jums atgādināt, ka pašā sākumā viss attiecās tikai uz Ziemeļāfriku. Pēc tam tā geogrāfiskā teritorija ir paplašinājusies ietverot eh, tos austrumus un līča valstis, un pašlaik tā darbojas visā pasaulē. Un šo iemeslu dēļ Mēs esam pret šo informācijas sistēmas paplašināšanu. Tiek izveidoti konkrēti instrumenti, ņemot vērā pašreizējo ietveru un pamazām tas viss tiek paplašināts eh, geogrāfiskā līmenī un eh, arī attiecībā uz saglabātajiem datiem. Tieši to mums pašlaik piedāvā. Vīsa ietver 55 miljonus vīzu pieteikumu un pagājušā gadā un 47 miljonus eh, pirkstu nospiedumu. Pašreizējā pasaulē mēs eh, dzīvojam um, ar ļoti daudziem izaicinājumiem, un mēs šeit veidojam instrumentu, kas vērsīsies pret uh, progresīvajiem un demokrātiskajiem spēkiem, un tas mani baida. Uh, Es eh, redzu, ka mums ir arī dosie par bērniem. Man bērns ir bērns, un nepilngadīgais ir nepilngadīgs līdz 18 gadiem. Pēc 18 gadiem mums, protams, ir eh, jābūt piesardzīgiem, bet šeit mēs redzam sistēmu gan 6-gadīgiem, gan 12-gadīgiem. Reverente kungs, jā, mums ir ļoti atšķirīgi viedokļi, bet cerams, ka mums izdosies eh, panākt kaut kādu kopsaucēju vairākās jomās tā, lai nodrošinātu, ka nepilngadīgie netiek pakļauti šim procesam. Es atkārtotī paudīšu arī savu pretestību tam, ka tiek piesaistīti apakšu uzņēmēji no ārpuses. Es vēlos šeit ievērot mērenību, tātad te ir runa par ļoti striktu ietveru. Mēs zinām, ka Dienvidu valstīs un, a, Ziem un Āfrikas valstīs Šie pakalpojumu nodrošinātāji darbojas tādā veidā, kas ir mm, vairāk nekā destruktīvs. Tātad te ir runa par vīzām, kas izmaksā ļoti dārgi tieši korupcijas dēļ, un manuprāt, tas nav normāli. Mums vajadzētu izmantot iespēju, ka mm, vīzas pieteicējam Eh, pastāv iespēja iesniegt savu pieteikumu arī diplomātiskajā dienestā. Mēs esam pret arī to, ka tiek savākts arvien vairāk datu, jo īpaši mums nepatīk biometriskie dati. Mēs uzskatām, ka visa sistēma galvenokārt ir vīzu piešķiršanas sistēma, un ja es tagad uzdodu savu jautājumu, kāpēc ir vajadzīga šie savietojamība, ja Mēs visu laiku tikai vācam ar vien vairāk datu un nodrošinam piekļuvi šai sistēmai no dažādu iestāžu puses, tā skaitā no represīvo iestāžu puses. Domāju, ka mums vēl ir ļoti daudz darāmā, lai mēs uh, nodrošinātu, ka uh, šis instruments netiek izmantots ļaunprātīgi jo nākotnē šis konteksts kļūs arvien plašāks, un tas mani patiešām uztrauc. Es domāju, ka mums vajadzētu šeit uh, ieviest uh, piesardzības pasākumus, uh, pretējā gadījumā um, tad tu, romāna 1984 autors šķiet to visu jau iepriekš paredzēja. you, Christine. Um... Paldies, Marija Kristīne. Vai vēl kāds kolēģis vēlas izteikties? Tagad varam uzklausīt komisiju. Vai jūs vēlaties ko teikt? Paldies, priekšādātāji, pavisam īsi no komisijas puses. Es, eh, protams, vēlos eh, turpināt sarunas eh, trilogā pie šī tik svarīgā priekšlikuma. Uh, Paldies visiem deputātiem. Komisijai šis priekšlikums ir ļoti svarīgs, un mēs cārām, ka mums izdosies panākt vienošanos. Un vēl šī mandāta laikā mums tas izdosies. Mēs esam gatavi sākt strādāt pēc iespējas ātrāk. Par balsojumu Libē mēs vēl nezinām, kad tas būs. Karlos, vai jūs vēlaties teikt kaut ko noslēgumā? Oui, euh, euh, Jā, priekšsādātāji. Vēlējos tikai teikt, ka es esmu pateicīgs visiem mani referentiem par ieguldīto darbu. Es domāju, ka mēs strādājam ļoti tādā konstruktīvā garā, bet šajā kundze jau norādīja, ka šeit ir arī tādi principiāli jautājumi, es to nenoliedzu, bet es domāju, ka ir arī citi punkti, kur mēs varēsim izveidot daudz plašāku vienprātību par šiem principiāliem jautājumiem, uz kuriem Viržjā kundze jau norādīja. Pēc ānu referentu tikšanās es redzu, ka komitijā tomēr ir vairākums, un ja mēs varēsim, tad mēs ņemsim vērā visus grozījumus, bet eh, pretējā gadījumā mēs ievērosim demokrātiskos noteikumus, proti vairākums. Karlos. Okay. Paldies, Karlos! Mm, debatēs piedalījās tikai divi, tad jūs abi, bet debates tomēr bija īstas. Lielas paldies jums par ieguldīto darbu. Paldies arī Marijai Kristīnei. Mums ir jāizskata vēl viens punkts līdz balsošanai. Un tas ir mans ziņojums komisijas prezentācija par uh, trešo valstu valstspiedarīgajiem, kas šķērso robežas un tiem, kuriem ir vajadzīgas vīzas vai kuriem nav vajadzīgas vīzas saistībā ar Lielbritānijas izstāšanos. Diemžēl esmu uh, referents par šo failu. Vai komisija ir kas sakāms? Paldies, priekšādātāji! Gatavojoties Brexitam, komisija ir pieņēmusi priekšlikumu. Tas notika 13. novembrī, un mēs vēlamies grozīt 539 regulu, kas tika pieņemta 2009. gadā. Kopš šī brīža regula ir kodificēta, un tā ir publiskota um, oficiāli vēstnesī, un um, tagad tā ir regula 1806. Tāpat arī būs jāmaina atsauces uz uh, punktiem, bet uh, mm, tas viss notika vēl pēc komisijas priekšlikuma publiskošanas. Tātad uh, mēs gatavojamies Brexitam un, kā mēs visi esam informēti, Lielbritānija izstāsies no Eiropas Savienības nākamā gada 30. martā, un tāpēc mums ir jāizlēmj, vai Britu um, pilsoņi tiks pakļauti vīzas pienākumam šķērsojot uh, dalībvalstu robežas. Tātad mums tas ir jānosaka, lai būtu noteiktība, lai robežsargi saprastu, kā viņiem ir jārīkojas, uh, kādas prasības būs jāpiemēro šiem Britu pilsoņiem. Uh, ir jāņem vērā dažādi kritēriji, kas ir noteikti uh, 1806 regulā, pirmajā pantā, šie kritēriji nav izsmeļoši un katrā gadījumā visas lietas ir jāizskata individuāli, lai varētu pieņemt lēmumu par to, vai valsts ir jāiekļauj kādā no regulas pielikumiem. Šajos kritērijos ir ietverta nelegāla imigrācija, mm, valsts drošība, un kārtība, ekonomiskais labums, ārējās attiecības, arī tās ietekmē šo situāciju, un tāpat arī eh, reģionālā saskaņotība un atgriezeniskuma princips. Komisija ir ņēmusi vērā šos kritērijus attiecībā uz Lielbritāniju un arī uz eh, un citiem aspektiem, piemēram, Lielbritānijas dokumentu drošības aspekti Un tā ir nākus pie secinājumiem, ka Britu pilsoņi tiem netiks piemērotas vīzu prasības īsos braucienos uz Eiropas Savienības dalību valstīm. Tātad te ir ņemtas vērā tādas lietas kā geogrāfiskais tuvums, kopējas vērtības, tiesiskums, ekonomikas saiknes un uh, īstermiņa braucienu biežums. Tas noteikti turpināsies uzņēmējdarbības vai atvaļinājuma mērķiem, un mēs uzskatām, ka Britu pilsoņu bezvīzu režīms uzlabos ekonomisko darbību un dos labumu Eiropas Savienībai un tās dalībvalstīm. Protams, ka šajā vērtējumā ir arī cita informācija, statistika, dati par importu un eksportu, mm, braucienu skaits un arī ilgums. Vajadzētu arī ņemt vērā, ka entry-exit sistēmas stāšanās spēkā arī tiks piemērota Britu pilsoņiem, un tas noteikti ļaus mums Mm, samazināt migrācijas drošības riskus, un tāpat arī tiks veiktas eh, sistemātiskas pārbaudes visās svarīgākajās datubāzēs. Likumdošanas priekšlikums attiecībā uz šiem nosacījumiem ietver trīs pantus. Pirm, viens, divi pantā komisija vēlas iekļaut atsauci attiecībā uz Lielbritāniju. Un, un tiks norādīts, kā britu pilsoņi uh, netiks iekļauti trešajā daļā. Ir dažas kategorijas, kas jau parādās otrajā pielikumā. Attiecībā uz šīm kategorijām situācija nemainīsies, un praksē tas nozīmēs, ka priekšlikums attieksies tikai uz tiem britu pilsoņiem, kas ir arī Eiropas Savienības pilsoņi un pašlaik bauda pārvietošanās brīvība Eiropas Savienībā un var brīvi braukt uz jebkuru dalībvalsti bez vīzas. Tātad kopējā ceļošanas telpa Lielbritānijā un Īrijā netiks nekādā veidā ietekmēta, ir arī vairākie tehniski grozījumi, kas ir jāveic regulā. Viens ir grozīt uh, otrā punkta D apakšpunktu, lai dzēs to atsauc uz Lielbritāniju. Tātad šis nosacījums attiecas uz Lielbritāniju kā uz Eiropas Savienības dalībvalsti kas nepiemēro Schengenas akī, bet uh, šīs nosacījums parādīsies 4.2d punktā, kur mums būs jāparedz, ka no vīzas prasībām ir jāatbrīvo bezvalstnieki un bēgļi, kuriem nav nevienas valsts pilsonības. Tātad dalībvalstis turpinās atbrīvot no vīzām šādas personas. Vienīgais, ka dalībvalstis par to paziņos saskaņā ar regulas pantu. Vēl viens tehnisks grozījums, bet, eh, protams, ka tā būs tāda automātiska prasība. 4.2a panktā dalībvalstis drīkst atbrīvot no vīzām skolniekus, kuri ir, kuriem ir tāda pilsonība, kas ir minēta trešajā pielikumā un kas mācās Lielbritānijā un kas eh, ceļos uz skolu citā dalībvalstī. Tātad viņiem vajadzēs mm, nosūtīt paziņojumu saskaņā ar regulu. Tagad atgriezeniskums. Otrajā pantā uz to iz, ir izdarīta īpaša atsauce. Kā jūs zinat, Lielbritānijas valdība ir paziņojusi par savu nolūku mm, nepieprasīt eh, Eiropas Savienības uh, dalībniekiem vīzas īsiem braucieniem, sākot no datuma, kad Lielbritānija vairs nebūs Eiropas Savienības dalībvalsts. Priekšlikuma otrajā pāntā tiek uzsvērts šis atgriezeniskuma kritērijs, norādot, ka, ja gadījumā Lielbritānija ieviesīs vīzu prasības attiecībā uz vismaz vienas dalībvalsts pilsoņiem, šis atgriezeniskuma princips, kas jau tagad parādās regulā, tiks eh, samazināts. Tad komisija ir apņēmis pilni rīkoties eh, pēc iespējas ātrāk gadījumos, ja atgriezeniskuma princips vairs netiek piemērots. Kā mēs zinām, pirmais atgriezeniskuma principa nosacījums ir tas, ka dalību valstīm ir jāziņo par gadījumiem, kad šis mehānisms netiek piemērots. Pēdējais nosacījums ir trešais pants - stāšanās spēkā. Tas būtu 30. mārts, jeb izstāšanās datums. Noteikumi stājas spēkā nākamajā dienā pēc dienas, kad Eiropas Savienības noteikumi vairs neatiecas uz Lielbritāniju, ja vien izstāšanās nolīgumā netiek norādīts citādi, ja tur uh, netiek norādīts cits datums, vai arī, ja Eiropas Savienībā ar Lielbritāniju atsevišķi nav vienojušās par citu datumu, tātad visas iespējas šeit ir paredzētas. Komisija, protams, aicina padomu un parlamentu strādāt ātri, ņemot vērā to, ka šo priekšlikumu vajadzētu pieņemt līdz nākamā gada martām. Un tas arī būtu viss. Paldies! Paldies komisijai. Neizklausījās īsi. Tas izklausījās diezgan sāpīgi, bet varbūt man tikai tā izklausījās. Paldies! Ļoti detalizēts priekšlikums, vai ir kādam ir komentāri? Nu, šeit varētu ieviest vēl grozījumu. Uh, neņemot vērā, ka līdz um, martam vēl varētu notikt referendums. Labi, labi, es neko neteicu, cerams, ka tas netiek ierakstīts. Janvāra beigās ir paredzēta ziņojuma prezentēšana. Britu politikā tas ir ļoti garš laiks, jebkurā politikā tas ir garš laiks, bet mūsu politikā šķiet tas pat līdzinās gadsimtam. Tomēr turpiniet plānot trešās valsts statusu, tas ir svarīgi. Es no komisijas tieši to arī gaidu. Negaidu nekādus komentārus par šo vēl ar vien neiesniegto ziņojumu. Paldies! Kolēģi! Tātad vēlreiz liels paldies komisijai, paldies par ļoti detalizēto prezentāciju, to mēs patiešām ļoti novērtējam. Kolēģi, mums ir paredzēts balsojums 5.20 un balsošanai ir jānotiek paredzētajā laikā, tāpēc, ka kolēģi vēl ir ceļā un mums ir paredzēti ļoti svarīgs balsojums. Tātad tagad pārtraukums līdz 5.20, bet 5.20 no dienas sāksim darbu precīzi. Lūdzu, pariet, pasakiet arī saviem kolēģiem, lai paņem līdzi savas elektroniskās balsošanas kartas. Tiekamies 5.20 uz balsošanu. Um, dear colleagues, uh, for those. Dargie kolēģi, tie, kas ir aizstājēji, vienkārši atgādināšu, ka jums būs vajadzīgs jūsu elektroniskās balsošanas kartes. Tātad tiem kolēģiem, kas nav lībe pilntiesīgi deputāti, jums būs vajadzīgs elektroniskās uh, balsošanas kartes, un tās varat saņemt šeit trešajā stāvā. Tātad balsojumi būs visi elektroniski. Lūdzu, um, sameklējiet savas kartes, ja jums vēl tās nav. Tātad tikai atgādinājums, ka jums ir vajadzīgs jūsu elektroniskās balsošanas kartes. To īpaši saku mūsu uh, kolēģiem aizstājējiem. Balsosim 5.20. Welcome, colleagues. <clears throat> We, uh... Darbie kolēģi, sāksim balsošanu. Mums ir daudz balsojumu. Ilgs balsojums būs, tāpēc lūdzu balsojiet aktīvi. Atgādinājums kolēģiem, aizstājējumiem, kas nebalso parasti komentējā. Mēs balsojam elektroniski. Lūdzu, uh, Paņemiet savas elektroniskās balsošanas kārtas, ja jums to nav līdz, tad varat tās saņemt šeit trešajā stāvā. Sāksim ar pirmo balsojumu. Tas ir balsojums par pašinstīvu ziņojumu par humanājām vīzām. Hernando Lopes Agilārs ir uh, referents uh, priekšādātāja konferences 15. novembrī lēma, ka Lībe E, koordinātori 19. novembrī lēma, ka e, Liba komiteja var sastādīt rezolūciju, balstoties uz pašinicības ziņojumu saskaņā ar 225. pāntu līgumā un 6. pāntu reglamentā. Ir 36 grozījumi, kas ir iesniegti, un pirms sākam balsot, Lobes Agilāra kungs grib izteikties, bet gribētu arī minēt, ka Bekera kungs arī ir norādījis, ka viņš atsauks visus savus grozījumus par šo dokumentu. Lopes Agalāra kungs, jūs varat īsi izteikties, pirms mēs sākam balsot, lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji! Jā, jūs patei, pareizi pateicāt. Šis bija garš process, un arī balsojums šodien būs garš. Mēs esam smagi strādājuši šo pēdējo dienu, nedēļu un arī stundu laika, un tāpēc gribētu izmantot iespēju pateikties visiem, kuri ir gatavi pielikt pūles uh, un atbalstīt mūsu darbu, lai panāktu kompromisu, kas slēpjas šajā balsošanas sarakstā. Mēs centāmies panākt līdzsvaru starp pozīcijām, kuras sākotnēji bija ļoti attālinātas. Mēs patiešām um, strādājam smagi un ļoti koncentrēti, lai panāktu pieņemamus kompromisus, nepazaudējot no um, acīm mūsu mērķi, proti iespēju vēl šajā te vājajā um, komisijas uh, bilancē iekļaut vēl šo vīzu kodeksu laicīgi un uh, iesniegt kā iniciatīvas ziņojumu šo te humanitāro vīzu ziņojumu. Jo šeit ir runa par uh, tādu cienīgu iemeslu uh, iestāties par tiem, kuri zaudēja dzīvību vidusjūrā, vai eh, tiem, kuri joprojām to cenšas eh, um, tātad šo ceļu izmanto, mums ir jārada legāls veids, kā ieceļot Eiropas Savienībā. Jūs zināt, ka Eiropas Savienība ar šo ietvaru rada eh, veidu, kā var legāli ieceļot Eiropas Savienībā. Es pateicos visiem, visiem, katram ēnu referentam, kas padarīja uh, to iespējamu, kas strādāja pie kompromisiem. Vēlreiz no sirds paldies arī to visu vārdā, kuri uh, skatās, raugās šobrīd uz Eiropas parlamentu. Paldies! Paldies arī ēnu referentiem par paveikto darbu. Tad sāksim balsot. 16., 17., un 18. un 32. grozījums balsojam par tiem blokā. Sākam balsot! Beidzam balsot. Noraidīts. 20. grozījums. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 25. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Noraidīts. 27. par. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Pieņemts. 28. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 29. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 30. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts 31. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais grozījums par. Sākam balsot. Closed. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Apsvērumi. Trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Sestais. Balsojam. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais par. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais. Sākam balsot. Yep, okay, from... Labi. No astotā

Tagad pielikums 33. 30. Nē, mēs nevaram. 33. grozījums. Sākam balsot. Es jau sapriecājos. Beidzam balsot. Noraidīts 34. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 35. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un 36. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un galīgais balsojums, personāla balsojums, sākam balsot. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot pieņemts 37 par 10 pret 3 atturējušies. Apsveicu referentu. Okay, Labi, kolēģi, tagad pāriesim pie nākamā balsojuma. Tas ir kopienas vīzu kodeks. Brīdinu, ka šeit nav daudz kompromisu, līdz ar to būs jābalso par daudziem grozījumiem. Uh, Tātad tagad par eh, vīzu kodeksu un iestāžu sarunu sākšumu mēs balsosim par eh, sarunu komandas eh, sastāvu arī. Referents ir Juans Fernando Lopes Agilārs. Ir bijuši kompromisi, bet nav bijis daudz laika vienoties par kompromisiem, līdz ar to būs jābalso par daudziem atsevišķiem um, grozījumiem. Uh, 95. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 96. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 5. sākam balsot. Beidzam balsot. Kolēģi, tautas partijā ir pār, eh, viens par daudz. Roberta lūdzu. Labi, atrisināts. Tagad uh, tas ir beidzies šis balsojums. Pieņemts. Tagad TRAN 39. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 97. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 98. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 99. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 103. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 100. un 101. ir identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemti. 102. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 104. Sākam balsot. Beidzam. Noraidīts. 105. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sēstājs grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Jā, to mēs jau nobalsojam. Tas ir pieņemts. Septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 108. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 109. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 110. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 9. un 112. ir identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemti. 111. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 113. Nē. 114. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 115. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Vai jūs vēlaties balsot kopā? Ja? 116. līdz 121. Pamēģināsim. Sākam balstot. Nē. Nē, mēs to nevaram darīt. Birgit, nemēģiniet, tas vienkārši nedarbosies. Mēs vienkārši um, tērējam laiku. 116. balsojam. Beidzam balsot par 116. Pieņemts. 117. sākam balsot. Es centīšos ātrāk. Beidzam balsot. Noraidīts 119. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 120. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 11. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 121. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 122. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 123. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 124. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 126. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 125. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 127. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tran 49. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 128. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 129. Sākam balsot. Beidzam balsot. Elmār, jūs nākat atpakaļ. Noraidīts Tran 42. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tran 46. Sākam balsot. Viņš kaut ko aizmirsa. Beidzam balsot. Noraidīts. 130. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 131. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 132. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 133. personāla balsojums, ko pieteica ETP. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 134. Sākam balsot. Un 12. arī. 134. un 12. ir personāla balsojums. Par abiem kopā balsojam pēc ETP pieprasījuma personāla balsojumā. Es atvainojos, kolēģi. 134. un 12. nē, par to jau nav jābalso 135. par to balsojam. Es kļūdījos. 135. Beidzam balsot. Tas ir noraidīts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad varam pāriet pie ceturtā grozījuma, kas ir kompromiss grozījums. Ceturtais kompromiss grozījums. Sākam balsot. Ceturtais kompromiss grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 159. grozījums. Sākam balsot. Manā balsošanas sarakstā tas ir 13. lapusē, 5. trānu grozījums. Man nevajadzētu Es atvainojos, 159. grozījums man nevajadzētu minēt eh, lapušu numurus. Beidzam balsot, noraidīts. Tran 5 grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 160 un tran 55, kas ir identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Piektais kompromiss grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais kompromiss grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 26. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems 168. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 20, ne, 169. Es atvainojos, 27. grozījums. 27. jā. Jā, jā, es tiku jums līdzi. Es vienkārši jūs pārbaudu. Labi, beidzam balsot. Noraidīts. 169. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 170. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 174. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 175. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 176. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 177. un 178. identiski sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīti. 179. sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts, tran, otrais kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 180. grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 181. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 29. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 182. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 183. Es atvainojos. 30, 184, 185, Trāna 65, visi kopā sākam balsot. Beidzam balsot. Tagad beidzam balsot. Pieņemti. 31. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 186. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais kompromiss grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 195. grozījums sākam balsot un 196. personāla balsojums pēc ETP pieprasījuma balsojam par abiem kopā. bet kāds teica, ka man tas ir jānolasa. 195. 196. personāla balsojums pēc ETP pieprasījuma beidzam balsot. Nē, nav nebeidzam kaut kā ļoti lēni balso cilvēki par šiem grozījumiem. Kas notiek? Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. Noraidīts. 34. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 197. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 198. Nē, 199. Nē, nē, nē. Tagad 201. sākam balsot, un tas arī ir personāla balsojums pēc ETP pieprasījuma. Man, starp citu, tas ir jāpasaka. Beidzam balsot. Pieņemts. Divsimt trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 204. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais kompromiss grozījums. Sākam balsot. Tas ir personāla balsojums pēc ETP pieprasījuma. Man tas ir jāsaka. Tagad beidzam balsot. Pieņemts. Tagad 225. grozījums. 225. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 226. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 227. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 228. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 230. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 38. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 231. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 233. Sākam balsot. 233. grozījums. Beidzam balsot. Pieņemts. 39. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 234. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 235. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 236. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 237. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 238. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 239, 240 un 241 visi identiski sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. 242. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 243. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. 41. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tran 74. Sākam balsot. Beidzam balsot and that's rejected. Noraidīts. Trans 75. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trans 76. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 244. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 245. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 42. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 247. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 43. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 249. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 44. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 250. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 251. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 252. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 257. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 253. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 254. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts 255. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts 256. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 258. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts 259. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts 260. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts 261. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 262. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 264. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 265. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts 266. Personāla balsojums tautas partijas grupa pieprasa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 45. un 267. identiski. Personāla balsojums pēc tautas partijas grupas lūguma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 268. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 269. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 270. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 271. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 273. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 274. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 275. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 276. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 47, 277 identiski grozījumi sākam balsot. Beidzam balsot.

Pieņemts. 280. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 281. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 282. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 284. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērumi. 49. Personāla balsojums pēc tautas partijas grupas lūguma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 50. Sākam balsot. Satvainojos 51. Nē. 52. Sākam balsot. Piecdesmit otrais personāla balsojums pēc tautas partijas grupas lūguma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 53. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 54. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Pirmais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 55. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 56. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 58. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts 59. Sākam balsot. 59. Katerīna. Beidzam balsot. Norādīts. Tran, trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 60. Sākam balsot. Es atvainojos. Es uh, norādes devu sociāldemokrātu grupai. Tātad 60. grozījums vēl balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 61. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 62. Sākam balsot. Beidzam balsot. Gandrīz esam pabeiguši. 63. sākam balsot. Es atvainojos, tie bija identiski. 65. 65. Beidzam balsot. Noraidīts. 68. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trans 17. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tran 18. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 67. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 68. Sākam balsot. Beidzam balsot. Norādīts. 69. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 70. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 71. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tran 20. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 73. personāla balsojums pēc tautas partijas grupas lūguma. Sākam balsot.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 Īsti nezinu, kas notika, kolēģi. Atvainojos par to. 74. sākam balsot. Es atvainojos 76. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 3, 77, 78 identiski grozījumi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīti. 79. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 80. 81. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 82. Sākam balsot. 82. Beidzam balsot. Pieņemts. Nākamie divi, TRAN 26 un TRAN 27, TRAN komitejā netika pieņemti. Par tiem nebalsojam. 83. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 84. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 85. Nē, 86. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 87. Personāla balsojums pēc daudzpartijas grupas lūguma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Balsojam par 87. Noraidīts. 88. Sākam balsot. Personāla balsojums. Pēc kāds pārsteigums. Beidzam balsot. Noraidīts. 89. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 90. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 91. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tran 33. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 92. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trāna 4. kompromiss sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 93. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 94. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un pieņemts. Un tagad uh, groz, balsojums par uh, tekstu ar grozījumiem, ar personāla balsojumu. Sākam balsot. Vai visi nobalsojuši? Beidzam balsot. 27 balsis pār 15 pret 4 atturējās. Tagad balsojums par lēmumu uzsākt sarunas. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 28 balsis par 13 pret, 4, attur, 4 atturējās. Apsveicam referentu, paldies ēnu referentiem un visiem darbiniekiem. Mums trūkst absolūtā vairākuma. Trūkst divu balsu absolūtajam vairākumam. Tātad, kā jūs redzat, pietrūka divu balsu, lai būtu absolūtais vairākums. Right, colleagues, let's uh, proceed. Uh... Kolēģi, paldies par jūsu izturību. Patiešām šis balsojums bija garš un ļoti intensīvs. Visi bija ļoti izpalīdzīgi. <clears throat> Tagad eh, balsosim par Eiropas Savienības eh, budžeta aizsardzību gadījumā, ja netiek ievērots tiesiskums dalībvalstīs. Mūsu referents ir eh, Teri Kabras kungs. Vai jūs vēlaties ko teikt, vai mēs varam sākt balsot? Esam īsi? Vēlējos tikai paskaidrot, ko mēs šeit atbalstām Libe atzinumā. Mēs vēlamies paplašināt, tad, tad būs runa tikai par tiesiskumu, bet arī par pamatiesībām. Tāpat arī ir vajadzīgs neatkarīgi ekspertu panelis, kas eh, ļautu mm, komisijai labāk saprast, kāds ir šis izvērtējums. Būs jāatbalsta arī paneļa neatkarīgs vērtējums. Un mēs gribam stiprināt eh, saikni ar eh, budžetam būtiskiem jautājumiem. Un tāpat arī mēs gribam noteikt, ka septītā panta ierosināšana un pamatiesības ir priekšnosacījums šī mehānisma ierosināšanai. Mēs šajā balsojumā sagaidām atbalstu savienībai, kas būtu daudz ambiciozāks nekā budžeta komitejas priekšlikums, un mēs ceram, ka tas viss tiks ņemts vērā arī budžeta un kontu komitejās. Paldies, Tēri Kabras kungam. Tad sāksim balsojumu. 27. un 28. grozījums, kas ir identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 136. grozījums. Vai mēs varam balsot blokā? Vai mēs varam? 136. līdz 151. Nē, 136. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 137. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 138. sākam balsot. Beidzam balsot. Satvainojos. Noraidīts. 139. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 141. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 142. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 143. Nē. 144. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 145. Sākam balsot. Vai tiešām man var dzirdēt tik ļoti labi, kad es nopūšos? 145. beidzam balsot, noraidīts. 147. sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 149. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 151. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 152. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 153. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 155, 166 identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 160. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 161. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 162. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 163. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Es atvainojos, Barbara. 164. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 165. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 167. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Mēģinu balsot par jums, Barbara, bet eh, mans koordinators mani novēro. 169. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 170. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 32. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsveicam Barbaru. 33. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un arī pieņemts. Apsvērumi sastais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Vai mums ir 34. arī jābalso? Nē, Tagad pēdējā lapus, kolēģi, un balsosim par 80. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 81. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 91. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 92. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 83. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 84. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 85. Sākam balsot.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 Noraidīts. 89. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad galīgais balsojums ar personāla balsojumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 33 eh, balsis eh, pār 10 pret 3 eh, atturējās. Sirsnīgi apsveicam Teri Kabres kungu. Labi, kolēģi, tad tagad vēl viens Teri Kabres kunga ziņojums pamatiesība situācija Eiropas Savienībā. Teri Kabres kungs, vai mēs varam sākt balsot, vai arī jūs vēlaties ko teikt? Mēs varam. Man ir kaut kas sakāms, bet ir jau vēls, un mēs visi esam noguruši, tāpēc lūdzu balsojiet par. Yeah, that's a speech. Oh, that's a fantastic speech. Well done. <laughs> Tā bija fantastiska runa, paldies. Es domāju, ka to visi būs novērtējuši, bet, nu, nē, visi uzvedas lieliski, pacietīgi, un visu dienu ir tā ļoti disciplināti. 85. grozījums. Pa, um, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss viens. Sākam balsot. Atvainojiet, atvainojiet. Nu, es tik gribu, lai ātrāk to visu nokārtot. Nē, 86. Tā tad atkrīt 87. Nē, es te kā sasteidzos lietām. Pa priekšu beidzam balsot. Noraidīts. 89. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 90. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 93. Sākam balsot. Plus. Beidzam balsot. Pieņemts. 94. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 95. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 96. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 97. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 98. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss viens. Kā jūs gribēju darīt. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 1A. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 4A par bērnu tiesībām. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss divi. Atvainojiet. 147. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts. Tagad otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 4B. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 52. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Kompromiss 3. Ah, atvainojiet, 145. 145. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 185. 145. 45. un 190. blokā. Tā bija. Un sākam balsot. Un kaut kā. Tas tikai sākums, bet, nu, var sakot, tas ir pirmais bloks. Beidzam balsot un noraidīts. Nu, ko tā vēl varam noraidīt 192. līdz uh, eh, 194. blokā. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Noraidīts. Un trešais kompromiss. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 4. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts. Ļoti labi pastrādāts Terika Braskungs. Nu, tagad 265. Sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad 269. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss sešajā. Sākam balsot. Par Brexitu nu, diezgan depresīvi. Nevar īsti saprast, nu, ko tas nozīmē. Nē, mēs nobalsojam, lai eh, Brexits nenotiktu. Lūk, kompromiss pieņems un Brexits nenotiks. Un kompromiss 5. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss 6. Sākam balsot. Beidzam balsot. Tas arī ir viens labs ir pieņemts, un tagad 312. Uh, sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 313. Sākam balsot. Tas ir pluss. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad kompromiss 6B. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Kompromiss 7. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 381. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Nākamais 408. Sākam balsot. Nu, tā mēs nevarēsim blokām. Beidzam balsot. Noraidīts. 409. Sākam balsot. Nu, ja lūk, visi rādā atšķirīgi. Beidzam balsot. Noraidīts. 410. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts 411. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts 412. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts 413. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts 414. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts 415. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts 416. Sākam balsot, beidzam balsot. pieņemts, citējumi kompromiss septiņā, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts trešais, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 21. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Apsvērumi. Kompromiss 8. Sākam balsot, beidzam balsot. Atvainojiet, tas bija diezgan ātri, bet nu ir pieņemts. 22. sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts 24. Sākam balsot, beidzam balsot noraidīts. Kompromiss 9. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts kompromiss 11. Sākam balsot. Beidzam balsot pieņems kompromiss 12. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 79. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 80. Sākam balsot. Beidzam balsot Noraidīts. 83. arī jāņem. Nē, tad par visu tekstu personāla balsojumu sākam balsot. Visi nobalsojuši, beidzam balsot. Pieņemts 31 balss pār, 13 pret, vienam atturoties. Terika Abrakungs, es jūs apsveicu. Nu, Tas būs tas otrais, pēdējais. Atvainojiet, es te vienkārši turpinu savā, savā, savā garā. Kaut kas te notiek, bet paldies visiem par pacietību. Nu, tagad nākamais. 11. grozījums. Sākam balsot, beidzam balsot. Bet, ja vēlaties pauzīt, varbūt nē, nē, visi grib to izturēt. Nu, es vispār tā kā gribētu pauzīt, bet, nu, nē, nu labi, beidzam balsot. Pieņemts 12. Sākam balsot. Nē, es saprotu, pēc pauzes neviens jau nenāks atpakaļ. Beidzam balsot, nesaprotu, saprotu. Pieņemts 13. Beidzam balsot. Noraidīts 14. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 15. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Mm, Apsvērumi nē. Apsvērumi nē. Septītais. Sākam balsot. Tur ir plusiņš. Beidzam balsot. Pieņemts astotais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tagad uh, galīgais balsojums, personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Es norādīšu, ka es pat uh, nenosaucu atzinumu, par ko mēs tagad balsojam, atvainojiet, Kinga gala. Uh, tiešām man ļoti žēl, tas um, bija ziņojums par, tas ir atzinums par uh, pagaidu ceļošanas dokumentu Eiropas Savienībā. Tas man šeit pirmo reizi man, mani notiek. Kinga, varbūt tu gribēji arī izteikties? Nē, un tad, un tad galīgais balsojums. Nu, un tad turpināsim 41 balss pār, 4 pret, un līdz ar to apsveicam Kingu galu, un tas bija ļoti svarīgs dokuments. Un tagad darīšu kā vajag. Nākamais. ziņojums ir padoms lēmumu 2015-23 un 2015-16-01 īstenošanas atbalstam atvēlēt atlikušo summu atkārtot atvēlēšana, mm, kas ietverts valsts programmas. Dalī kundze ir um, referente. Vai te viņa nemaz nav klāt? Es tikai gribēju pārbaudīt un dot viņai vārdu, varbūt, jā. Ja viņa to būtu gribējusi. Labi, uh, pirmais sākam balsot, beidzam balsot. Ir pieņemts 25 balses par 18 pret, tagad ar vienu, ar vienu balsojumu mēs visu izšķīram. Apsveicam referenti. Nākamais punkts ir Japānas nodrošinātās personu datu aizsardzības pietiekamība. Es pats esmu referents un varam sākt balsot. 22. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. 25. Sākam balsot, beidzam balsot. Beidzam. Noraidīts. 26. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 27. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 28. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 29. Nē, nē, nē, nē. nē. 31, 32, 33 blokā. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņems tie bija identiski. 35. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 39. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un 40. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Pieņemts 42. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 43. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 44. Kas ir papildinošs? 44. ir papildinājums. Tur ir atsauc uz ļoti ierobežoto situatīvo kontekstu. Beidzam balsot. Pieņemts 45. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 46. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 47. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 48. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 49. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 50. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 52. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts 51. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts 53. Sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts 54. Sākam balsot, beidzam balsot Noraidīts 55. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 56. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 57. un 8. Uh, identiski sākam balsot, beidzam balsot. Noraidīts. 59. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 60. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 62. Sākam balsot. Un nu, beidzam balsot. Noraidīts. 61. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 64. Sākam balsot. Tas bija tas briesmīgais. Un beidzam balsot. Pieņemts. 65. jābalso kā par papildinājumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 69. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 68. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 70. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 71. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 72. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 73. Sākam balsot. Beidzam balsot Noraidīt 74. sākam balsot un beidzam balsot. Noraidīts. 75. sākam balsot un beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts otrais. Sākam balsot Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts Sestais sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Astotais sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Septītais sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts 11. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 10. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 9. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 12. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 13. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 15. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 14. 16. atvainojiet. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 17. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 18, 19, identiski sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts 20. sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Galīgais balsojums - personāla balsojumu. Sākam balsot. Un beidzam balsot. Ir pieņems 28 balsis pār, 9 pret, 7 atturoties. Labi, tad tagad pāriesim pie nākamā balsojuma. Man šķiet, šī ir garākā balsošana, kas mums jebkad ir bijusi. Jā, tiešām tā ir. Bet gandrīz jau esam pabeiguši. Labi, kolēģi. Nākamais ir Personas datu aizsardzība Eiropas parlamenta vēlēšanu kontekstā. Atzinuma projektu pieņemšana. Sofija Intvelde ir referente. Vai tu gribi izteikties, Sofija? Nē, tad balsojam. 13. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. grozījums. Tas ir papildinājums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 14. grozījums. Otrā daļa kā papildinājums. Beidzam balsot. Noraidīts. 14. trešā daļa. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16. grozījums. Sākam balsot. Balsot. Close. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sastais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Apsvērumu tagad. Pirmais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. Astotais sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 11. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Un tad ir personāla balsojums, galīgais balsojums. Sākam balsot. Is... Beidzam balsot. Pieņemts 39 par 2 pret, 1 atturējies apsveicu referenti. Sofiju. Tad tagad uh, priekšpēdējais balsojums, kolēģi. Es balsošu ātri. Strengthening security by dead. Savienības pilsoņu personas apliecību un Savienības pilsoņiem un viņu ģimenes locekļiem, kur izmanto brīvas pārvietošanās tiesības, izsniegto uzturēšanās dokumentu drošības uzlabošana. Uh, Un Žerārs Deprē ir mūsu referents. Vai Žerārs, tu gribi kaut ko teikt pirms balsojuma? Labi, tad uzreiz balsosim. Labi. I mean, as everyone doing hard work and all these... Jā, visi smagi strādā pie šiem ziņojumiem, bet uzreiz balsosim. 69. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 70. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 27. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tagad varam balsot par trešo kompromisu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Septītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ātri pie piektā kompromisa. Paldies, Žerārd, par to. Ne par ziņojumu, bet par šo balsojumu. Sestais kompromiss. Beidzam balsot. Pieņemts. As, sestais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Arī pieņemts. Devītais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Desmitais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 11. kompromiss. Sākam balsot. O, es atvainojos. Jā, tur ir iezadzies vēl viens uh, grozījums, tomēr, jā. 188. grozījums. Vienkārši testēju, vai jūs visi neguļat jau. 188. tātad. Beidzam balsot. Pieņemts. 189. grozījums. Sākam balsot. Nedaudz aizrāvos. Man izskatījās, ka te viss ir perfekti. Beidzam balsot. Noraidīts. 11. kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 12. kompromiss. Nē, kāpēc? 12. kompromiss. Nu, jūs man uh, liekat zaudēt uh, ticību sev. Beidzam balsot. Pieņemts. Un tagad apsvērumi. Ā, nē, 204. 205. saka priekšsēdētājs. Jā, vēl jūs neguļat. Beidzam balsot. Noraidīts. 71. grozījums pie apsvērumiem. Beidzam balsot. Noraidīts. 79. sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Tagad 98. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 103. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 102. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 104. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 106. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 25. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 26. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Un galīgais balsojums par tekstu ar grozījumiem. Personāla balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 32 par, 7 pret, 3 asturējušies. Apsveicu. Tagad lēmums par sarunu uzsākšanu. Balsosim par to. Sākam balsot par lēmumu sākt sarunas. Ir nepieciešams absolūtais vairākums, kolēģi. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņēmts 35 par 7 pret, neviens nav atturējies, apsveicu referentu deprekungu. Right, so we now go to the final, it's the final one. Last one. No, a big thank you to everyone. It's the longest one I can remember. Jā, paldies visiem. Šis ir garākais balsojums, kāds mums jebkad ir bijis. Us. Is Mr. Radev here? No, okay, let's go straight to the vote. Vai Radev kungs ir klāt? Nē, tad um, balsosim uzreiz. Noteikumi, lai atvieglotu finanšu un citas informācijas izmantošanu, noteikti noziedzīgu nodarījumu novēršanai, atklāšanai, izmeklēšanai vai kriminālu vajāšanai. 39. grozījums sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Pirmais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Tad tagad varam pāriet pie 107. grozījuma. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 109. grozījums un 20. kon identisks sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Otrais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 115. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 117. un ekon 21 identiski. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 119. grozījums. Sākam balsot. Simt astoņpadsmitais ir atsaukts, simt deviņpadsmitais joprojām balsojam, beidzam balsot. Noraidīts. Simt divdesmitais, sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts. Ekon 23. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. Trešais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 126. grozījums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 128. Pa, sākam balsot. Vai es palaidu garām 127. Jā, es atvainojos, kolēģis. 127. un ekon 25. Sākam balsot. Atvainojos. Jā, balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 128. grozījums un ekon. Nē, 128. tikai. Beidzam balsot. Labi, gandrīz esam pabeiguši. Būs jāturpina laikam angliski. 129. Sākam balsot. Beidzam balsot. noraidīts. 131. 27. ekon, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 130. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 131, 132 un 28 ikonu balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts 133. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts 29. Kom. Sākam balsot. Beidzam balsot. pieņemts. 134. Sākam balsot, beidzam balsot. Pieņemts 136. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 137. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņēmts. 138. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Ceturtais uh, grozījums, uh, kompromiss grozījums, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Piektais kompromiss, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Sestais kompromiss. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 164. grozījums. Sākam balsot. 164. Balsojam. Beidzam balsot. Nobalsojiet. Nu, Beidzam balsot pieņemts. 165. Nē, tas atkrīt. 165. balsojam. 165. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 22. Sākam balsot. Beidzam balsot. Noraidīts. 175. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 176. Balsojam. Beidzam balsot. Pieņemts. 77. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 177. Sākam balsot. Nē, mēs jau nobalsojam par 77. Nē, mēs nobalsojam par 77. Mrs. Holmeyer was listening. Holmeyers kundze klausījās. Mēs nobalsojam par 77. un tagad balsosim par 177. Es neteicu pat Holmeyers kundze, es teicu Holmeyers kundze. I definitely said... Labi, es pilnīgi noteikti pateicu 77, un jūs arī nobalsojāt par 77, vai, vai vēlaties nobalsot vēlreiz? Labi, 177, balsojam. Right. Se labi, 77. Nobalsosim vēlreiz, labi? Es nezinu, kas te notiek. Jā, labi. Un es balsošu šoreiz pret. Šoreiz balsošu pret. Labi, beidzam balsot. Un tas ir noraidīts. 177. 177. Labi. And the vote is closed.